Right, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, sveicam jūs ārlietu komitejas sanāksmē. Aicinu visus uh, patraukt tankot zālē. Nedaudz tāds sajūta kā skolas direktoram. Labi, pārējām pie darba kārtības pieņemšanas. Sas 16. punkts viedokļu apmaiņa ar Pjēru Krenbīlu, Šis punkts uh, netiks skatīts kopī, kopīgi ar attīstības komiteju, bet visi ir aicināti piedalīties. Tik vēl par darbu kārtību, uzskatām to par pieņemtu. Sanāksmes vadītāju paziņojumu otrais punkts. Gribētu tikai norādīt, ka desmitais punkts attiecībā ar DPRK notiks aizslēgtām durvīm. par Kongo tātad. Tālāk, trešais punkts - protokola apstiprināšana iepriekšējiem sanāksmēm 10. 11. jūlijas, 30. 31. augusts. Vai kādam būtu komentāri? Šķiet, ka ne. Labi, tādā gadījumā protokolu uzskatām par apstiprinātu šīs sanāksmes noslēgumā. Un kopi, tālāk kopīgās debats par 4. un 5. punktu. 4. punkts iepazīstināšana ar AFET komitejas pasūtītajiem pētījumiem asociācijas un brīvās tirzniecības nolīgums ar Ukrainu Gruziju un Moldovu īstenošanas stāvoklis, īpaši uzmanību pievēršot uz Ukrainai, kā arī galveno nozaru sistemātiskai analīzei, un ES attiecības ar Armēniju un Azerbaidžānu. Piektais punkts savukārt ieteikums padomē komisijai un ārējās darbības dienestam par austrumu partnerību gatavojoties 17. gada novembra samitam. Sanāksim šodien sāksim ar abiem ar diviem, diviem pētījumiem par austrumu partnerību, un pēc tam pāriesim pie Andrikine un Andrikienes kundzes un Falkenštāna kunga ziņojumu. Pētījumi, ko nu pat minēju, sniegs komiteja nepieciešamās zināšanas, paturot prātā piecus papildu ziņojumu, kas tiks izstrādāt par šīm valstīm nākamā gada pirmajā pusgadā, kā arī uh, faktu konstatēšanas misijām uz vietas. Tādēļ sagaidām, ka eksperti mums sniegs informāciju par panākto progresu par ES attiecībām ar šīm partnervalstīm un piedāvāt konkrētas politikas rekomendācijas, ko ņemt vērā strādājot pie parlamenta ziņojumiem. Tādēļ šodien esmu uzaicinājis trīs eksperts, kas mūs iepazīstinās ar pētījumiem. Kreisajā pusē Balaši Jarabikungs, Viņš strādā Karnegijas startautiskajā um, organizācijā, kas īpaši koncentrējas uz Austrum Eiropu, Ukrainu un tur esošiem un plašākiem konfliktiem. Ir vairākas uh, reizes strādājis arī kā vēlēšana novērotājs. Viņš mums stāstīs par asociācijas nolīgumu īstenošanu ar Moldovu, Gruziju un Ukrainu. Laila Alieva, viņa sēž uh, pa vidu abiem džentelmeņiem. Viņi strādā Oksfordas universitātē. Akadēmiskie pētījumi un uh, domnīca Baku Azerbaidžānā. Iepriekš es strādāju John Hopkins universitātē, atvērtās sabiedrības institūtā, ANO drošības padome un uh, runās par Eiropas Savienības Azerbaidžānas nolīgumu. Un pēdējais viesis Hrant Kostaņēn kungs, pētnieks Eiropas politikas uh, centrā Briselē un ir labi pazīstams par uh, sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām, par kaimiņu attiecību politiku un attiecībām ar Krieviju. Viņš māca arī uh, Eiropas koledžā un uh, šīs viesrunās par Eiropas Savienības Armēnijas nolīgumu. Sveicam mūsu vidū viesus, dodam viņiem vārdu Vispirms, kā jau norādīju, dosim vārdu ierauj kungam. Lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks un gods šodien būt pie jums un runāt par asociācijas nolīguma īstenošanu Ukrainā, Gruzijā un Moldovā. Šis pētījums ir ļoti plašs. Mēģināšu pieskarties visiem svarīgākiem secinājumiem un rekomendācijām. Mēģināšu iekļauties desmit minūtēs un tad ceru uzklausīt konkrētus jautājumus par šo jomu. Sākumā makro līmenis. Asociācijas nolīguma parakstīšana un ratifikācija Ukrainā, Gruzovā, Gruzijā un Moldovā ir ļoti veiksmīgi parādījusi Eiropas maigo varu. Mēs bieži vien esam redzējuši, ka pēc paplašanāšanās uh, Un šī lielākā paplašanāšanās viļņa pēc des pirms desmit gadiem tika jautāts, vai Eiropas Savienības maigā var būs pietiekama austrumu kaimiņu valstīs. Un šajā asociācijas nolīguma parāda, ka jā. Eiropas Savienībai ir izdevies mobilizēt sabiedrību austrumu partnerības valstīs, lai arī ne visās trijās identiskā līmenī. Protams, ka gan šajās valstīs ir zināmas pro iekšējās problēmas, gan arī saistībā attiecībām Krieviju. Un šis līgums netiek slēgts balstoties uz solījumu uzņemt Eiropas Savienībā, ne arī atbalsta programmām, kādas tās bija Centrāla Eiropā un Baltijas valstīs. Un otrā lieta, kas, manuprāt, makro līmenī ir īpaši jāizceļ, ir, jo īpaši tas ir Ukrainas gadījumā, tas, ka nolīgums un nolīgumu ratifikācijai ir bijusi būtiski ietekme uz šo valstu ārlietu politiku. Ukrainai, jo īpaši pēc Krievijas agresijas un Krīmas pievienošanas un uh, Donbasa vairs uh, nav šādas uh, uz Krieviju vērstas politikas iespējas, un vairs šādu līdzsvaru nav iespējams panākt, un tādēļ rietumu ietekme ir tikusi, ir tikai un vienīgi pieaugusi, jo nekur citur, nevienā citā virzienā Ukraina nevar virzīties, tādēļ. Um, asociācijas nolīguma ratifikācija ir būtisks solis, un uh, saprotam ka, un redzam, ka neskatoties visu pausto kritiku, tas notiek un progress tiek panākts. Arī Ukrainā ir atbalsts uh, integrācijai rietumos, tas pats ir arī novērojams Gruzijā, un uh, Moldova ir sarežģītākais jautājums, kur Krievijas uh, ārpolitika uh, vēl aizvien šķiet ļoti pievilcīga un lielā mērā ietekmē sabiedrisko domu, bet tas lielā mērā ir saistīts ar korupciju. Uh, un uh, pro-eiropeiskās valdības uh, pārvaldības trūkumu. Uh, neobligāti tas ir vērtējums kā atbalsts Krievijai kā tādai. Moldova ir ļoti interesants gadījums. Uh, lai arī mm, pārāk pāragri iespējams tā tika nosaukt par austrumu partnerības uh, veiksmes stāstu. Tas ir ļoti interesants gadījums un atgādinājums, ka asociācijas nolīgumi ar Eiropas Savienību beigās uh, tos ietekmē attiecīgās valsts socioekonomiskais progress, nevis uh, tas, cik likumi ir tapuši pieņemti kas uh, savukārt ir tas rādītājs, ko ņem vērā Eiropas Savienība. Ir divi īpaši faktori, kas ir, kas varbūt neatbilst Eiropas standartiem, jo īpaši nabadzība un uh, lauku apvidi, tie, tās ir tās uh, lielākās problēmas, kas ļauj valsts pārņemt oligarhiem, un pirmā rekomendācija, ko es gribētu dot, ir tas, ka Eiropas Savienības atbalstam īpaši vajadzētu koncentrēties uz lauku apvidiem. Uh, un tas būtu jāpiešķir struktūrētākā veidā. Tāpat, tāpat arī jākoncentrējas uz decentralizāciju, valsts uh, kapacitātes stiprināšanu, valsts administrācijas reformu veikšanā, jo zinām, ka atšķirības starp uh, pilsētu vidi un lauku apvidiem, uh, um, tas lielā mērā ir saistīts arī ar socioekonomisko situāciju un progresu. Trešais punkts brīvās tirzniecības nolīgums. Šeit ir pāragri vērtēt, kādas ir tā sekas, bet ekspertiem ir uh, pozitīvas ziņas visās trijās valstīs. Ukrainā redzam, ka no 25 gadiem 12. gadā, 16. gadā tirzniecības bilants pieaugus līdz 17%, bet jābūt godīgiem, lielā mērā tas ir saistīts ar viņu tirzniecības attiecību pārtraukšanu ar Krieviju. Uh, Eiropas Savienība ir konsultējusi savu pozīciju kā Moldovas galvenais tirsniecības partneris. Ses, 16. gadā šīs tirsniecības bilants ir pieaugusi par 3%. Arī Grūzijā um, eksports uz Eiropas Savienību lielā, tik lielā mērā nav pieaudzis, bet pateicoties lauksaimniecības atbalstam, ir veicināta lauksaimnieciskā ražošana, un tas ir pats svarīgākā, tā ir pats svarīgākā ekonomikas nozara Grūzijā. Informācijas trūkums par Eiropas Savienības asociācijas nolīgumu un divās tirzniecības nolīgumu, kā arī a, atbalsts a, MVU ir tie problemātiskākie punkti. Ceturtais punkts - Eiropas Savienības atbalsts Šī palīdzība ir bijusi ļoti svarīga, esam vērtējuši arī šo aspektu un mums ir izdevies veidot makroekonomisko stabilitāti visās trijās valstīs, jo īpaši aizceļ Ukraina. Šie ir ļoti svarīgi laiki šai valstī. Tajā pašā laikā pastāv zināmas atšķirības, un, manuprāt, ir kāda lieta, kas Eiropas iestādēm būtu krietni labāk jāatceras un jāaptur prātā. Uh, Atbilstības izmaksas uh, brīvās tirdzniecības nolīgumam, kas iepriekš tika aprēķināts un bija zināms, bet no otras puses investīciju izmaksas uh, tās neņēmām pietiekam vērā. Tādēļ ir uh, šāds uh, līdzsvara trūkums starp to, ko sagaidām un izmaksām un iegūmiem no abiem šiem nolīgumiem visās trijās valstīs. Un kā jūs minējat, tad šo asociāciju šo līgumu un attiecību Rezultāts būs vērtējums veigās sabiedrības vidū, socioekonomiskā kontekstā. Eiropas Savienība neplāno piešķirt kompensācijas par tirzniecības attiecību uzsākšanu. Šāda veida kompensācijas saņem dalībvalsts struktūra fondu un kohēzijas fondu ietvaros, bet šīm valstīm attiecīgi šie finansējuma fondi nav pieejami. Un pēdējais punkts - Eiropas Savienības atbalsts makrofinanšu atbalsts sākās ar Starptautiskā valūtas fonda pakotni, un tādēļ Eiropas Savienība par prioritāti ir noteikusi tātad taupību un makroekonomisko stabilizāciju. Privatizācija savukārt nenotiek īsti, un privatizācija nenotiek tādēļ, ka mm, tiesu vara mm, nav īsti neatkarīga, uh, pastāv korupcija, politiskie spēki ir uzkrājumi, un tas nav, tie nav aspekti, ko ir ātri atrisināt, tādēļ arī to nedrīkstam aizmirst. Asociācijas nolīguma īstenošana. Ir bijuši, ir, ir ticis panākts gan tehnisks, gan likumdošanas progress īstenošanā visās trijās valstīs, jo īpaši jāceļ Grūzija. Tiesiskums un tiesu reformas, kā arī uh, depolizētu institūciju problēma ir tas smagākās problēmas. Ģenerāla prokurors un tiesu iestādes lielā mērā tās ietekmē politiķi. Tā ir problēma visās trijās valstīs. Tas, diemžēl, nav mainījies, lai arī Ukrainā pēdējā laikā tiesu reformās ir panākts uh, uzrāviens attiecībā uz tiesu iestādēm, jo īpaši jāmin augst, augstākā tiesa. Tādēļ, manuprāt, būs nepieciešams tam zināms laiks, bet ir svarīgi, lai Eiropas Savienība koncentrētos, domātu par šīm iestādēm un turpmāk tās neaizmirst. Manuprāt, ir ļoti svarīgi uzsvērt arī vēl dažus citus faktorus. Nu, piemēram, ļoti uh, augstā līmenī esošā politiskā polarizācija visā šajās valstīs. Nav politiskā dialoga starp uh, opozīciju un valstu valdībām. Un tur arī varbūt Eiropas Savienībā vajadzētu sniegt savu pienesumu. Reizēm Eiropas Savienības pieeja uh, patiesībā rada zināmu sapratni starp šiem pretējām pusēm, īpaši Moldovā, piemēram, tur, kur uh, politiskā uh, ai, kopaina tiek dalīta proeiropeiskie un prokrieviskie spēki. Bet, manuprāt, tā gluži nav. Pat prokrieviskais prezidents Dodona kungs, visticamāk, arī viņš negribētu pielikt punktu asociācijas nolīgumam, un es domāju, ka viņam patiesībā nav arī politisko iespēju to paveikt, pat tāda vēlme būtu. Tad arī likšu punktu. Eiropas Savienība ir panākusi daudz ko, tomēr šis progress ir trausls. Uh, Neformālās iestādes vēl aizvien spēlē svarīgu lomu šajās valstīs, un tām ir uh, spēcīgs potenciāls uh, kropļot šīs reformas - korupcija, politiskā polarizācija, kā arī Krievijas lomas izmantošana, Krievijas loma kā tāda, bet Krievijas lomas izmantošana kā mobilizējošs uh, faktors rietumiem. Arī tā ir daļa no pretošanās pretošanās reformām. Kritika attiecībā uz Eiropas Savienību izskan saistībā ar konsekvences trūkumu, nosakot nosacījumus, un tam ir zināma loma arī apdraudot Eiropas Savienības uh, um, virziena progresu nākotnē. Iekšējā politiskā dinamika Ukrainā Moldovā nonāk likusi uh, oligarhu ro rokās nonāk milzīgam kapitālam, un tas lielā mērā ietekmē arī Eiropas Savienības politiku Brīselē. Eiropas Savienībai jābūt piesardzīgai, uh, kā izskatās uh, situācija uz vietas, ja valdība sevi nosauc par pro-eiropeisku. Un šeit, lai arī Gruziju ietekmē tās pašas oligarhi un tur valda depolarizācija, Tajā pašā laikā tur ir veikti, veikts visai nopietnas reformas, 12. gadā mierimīlīga politikas pārēja, ir normalizētas tirzniecības attiecības ar Eiropas Savienību un Krieviju, tādēļ, ja gribam kādu saukt par veiksmu stāstu, manuprāt, tā ir Grūzija no šīm trim valstīm. Asociācijas nolīgums un Eiropas Savienības atbalsts ir būtiski dzinuļi reformu veikšanai šajās valstīs. Es jau noraidīju, ka Ukrainā, piemēram, uh, līdzsvarošana starp uh, Eiropas Savienību un Krievijas interesēm vairs nepastāv. Tādēļ ir svarīgi saprast, ka Eiropas Savienībai šobrīd ne tikai iespēja uh, palīdzēt šīm valstīm kļūt labākām, bet pat atbildība. Un atbildība īpaši gribētu uzsvērt. Jo, ja mēs runājam par Eiropas Savienības atbalstu un palīdzību, tad lielākā daļa atbalsta, jo īpaši Ukrainas gadījumā, tas ir aizdevums galu galā. Tas jau nav tiešais atbalsts, kas šai valstī ir tik būtiski nepieciešams, jo īpaši domājam par rūpniecības atjaunošanu un vairākām citām politikas jomām, kur dialogs starp Ukrainu un Eiropas Savienību ir uzsākts bet finansējums uh, šo, šo nozaru uh, modernizēšanai nav pieejams. Un pēdējais komentārs ir ļoti svarīgi atcerēties, ka vietējā politikas attīstība beig beigās būs krietni svarīgāka reformu kontekstā nekā Eiropas Savienības spiediens un nosacījumi. Tādēļ man šķiet, ka ģeopolitiskā orientācija un cīņa par to ir pierimusi, tādēļ arī to nedrīkstam aizmirst. Šī reģiona kontekstā Gruzijas piera, uh, pieredze parāda, ka reformām ir nepieciešama politiska konsolidācija, un ja nav ne, depolitizēšanas iestāžu, uh, tad um, pastāv risks, ka tas pārvērš autoritārismā. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jāatbalsta politiskā konsolidācija, kā būt neatņemama šī procesa daļa, jo alternatīva ir tālāka depolarizācija, politikas trauslums. Tajā pašā laikā Eiropas Savienībai ir jāuzstāj demokrātisku krit, uh, standartu īstenošanu un institucionālo uh, institucionālās bilances uh, tādu ņemšanu vērā, jo te ir jārunā par politiku, nevis par politiķiem. Paldies! Thank you, Mr. Jarabik. Paldies, Jarabika kungs. Tālāk nākamais runātājs - Alievs kundze. Thank you so much. Par Azerbaidžānu paldies. Iesākumā vēlos teikt, ka Azerbaidžāna visdrīzāk ir viena no svarīgākajām valstīm Eiropas Savienībai šajā reģionā, ne tikai tās izmēru dēļ, un tādēļ, ka tā robežojas ar trīs lielām reģionālajām lielvarām - Krievija, Turcija un Irāna, bet arī tās resursu dēļ. Nesen parakstīti nolīgumi, vairāk nolīgumi, viens par dienvidu koridoru turklāt, un parakstīts nolīgums par līdzdarbošanos gāzes piegādes projektā un jaunais partnerības un sadarbības līgums par naftas piegādi līdz 2050. gadam. Visi šie faktori līdz ar to definē veiksmīgās attiecības starp Eiropu un Azerbaidžānu šajās jomās - energo apgādes drošība, drošības sadarbība un sadarbība atsevišķās mm, ekonomikas nozarēs, tirdzniecībā un investīciju jomā. Tāpat laikā Azerbaidžāns un ES attiecības tādās jomās kā, piemēram, reformas, it īpaši cilvēku tiesību un pamatiesību jomā, diemžēl regresē. Un tam ir vairāki iemesli. Pirmām kārtām Šis process risinājās paralēli ar Azerbaidžānas distancēšanos no ES, lai arī 2006. gadā klauzula par centieniem tiekties uz Eiropu līdzīgi kā citos nolīgumos ar citām eh, valstīm, tika iekļautas darbības plānā attiecībā uz Azerbaidžānu. Līdz 2013. gadam tajā pašā laikā jau tika saņemta oficiāla paziņojuma par to, ka Azerbaidžāna nav ieinteresēta uh, Um, integrācija, bet drīzāk sadarbības plānā uz līdzvērtīgiem pamatiem. Kā jau teicu, tam ir vairāk iemeslu. Nu, viens no tiem ir arī tāds, ka Azerbaidžāna cīm redzot neredzēja apusējību no Eiropas puses. Jo, protams, 90. gadu laikā Azerbaidžānā bija daudz dramatiska notikumu, uh, tika veicinātas no Krievijas neatkarīgas politikas veidošana, arī enerģijas jomā kas bija visai riskanti. Bet tāpat laikā no ES puses šai laikā nenāca apusēja atbilde un reakcija uz, piemēram, Azerbaidžanas pašas drošības problēmām, kas eh, Azerbaidžanām, nu, kā nu Karbaks jautājumā, ir ārkārtīgi svarīga. Azerbaidžanai radās iespējas, ka es nav tikpat lielā mērā nevēlas aizsargāt starptautiski atzītās robežas kā citos gadījumos. Nu, lūk, tas ir viens no iemesliem, kas nosaka šo novirzi no eh, Eiropas ceļiem Azerbaidžānas distancēšanos. Turklāt Azerbaidžāna arī, nu, kaut zināmā mērā kultivē uzskatu, ka tikšanās uz Eiropu ir tāds vājs, vājuma faktors, vājuma izrādīšana. Uh, Īpaši pēc kara Grūzijā tika Azerbaidžānā slēgti darījumi par ieroču iegādi ar Krieviju. Līdz ar to radās novirzoties šīs strikti ne, neatkarīgās politikas, respektīvi tādas politikas, kur tiek īstenot neatkarība no Krievijas. Tāpat arī vajadzētu uzsvērt arī naftas politikas ekonomikas uh, nozīmi. Tā atspoguļojas arī attiecīgajos eh, rakstos un informācijā par šo jomu, un, uh, kas parasti rada motivāciju integrēšanās procesam. Politikas rezultātā līderim tiek piedāvāti resursi, bet vienlaikus attiecīgi līderis var arī manevrēt ar valstīm vienlaikus saglabājot distanci no visiem spēlētājiem, kas varētu ietekmēt mm, šīs valsts politikas. Nu, trešais iemesls, protams, ir problēma, kas eh, pastāv attiecībās starp ES un Azerbaidžānu. Um, tā šī politika sākotnēji jau tika veidota, jo šai politikā netika runāts par struktūru šķēršļiem reformām, struktūrāliem šķēršļiem. Nu, piemēram, viens no tādiem ir šis līdzsvars starp valsti un sabiedrību, kā jau es teicu, to um, maina šī naftas politikas ekonomika. Netika pietiekam daudz investēts pilsoniskās sabiedrības veidošanā drīzāk tur bija jābūt krietni plašākām investīcijām, nu, salīdzinot vismaz ar kaimiņu valstīm. Tomēr sarunas sākās februārī un visai neparastos apstākļos, tā visai unikāli, ehm, tāpēc, ka Tā bija valsts, kas pati izstrādāja savu dokumentu projektu. Savukārt, no otras puses, tā ir tāda pozitīva zīme. Tas liecina, ka Azerbaidžānā pastāv interese par šādu attiecību veidošanu. Un tas ir, zināmā mērā, arī tāds aicinājums Eiropas Savienībai veidot attiecības uz vienlīdzīgiem pamatiem. Vienlaikus šis fakts sarunu sākums jau no paša sākuma parāda eh, šīs atšķirības uzskatos un viedokļos attiecībā uz tādām jomām kā drošība, gan Kalnu Karabahas jautājumā, gan politisko reformu jautājumā. Tāpat tas parāda arī to, ka no vienas puses Eiropas Savienība izrāda pragmatiskāku attieksmi, um, piedaloties šais sarunās, bet šis pragmatisms varētu šo sadarbību uh, Um, novērst nos no tādām uz vērtībām balstītām sarunām. Un nekādos, ne pie kādiem apstākļiem Eiropas Savienībai nevajadzētu pieļaut to, ka šo attiecību formāts tiek izmantots no valdības puses kā ietvers, lai konsekventi vērstos pret to, kas pašos pamatos tomēr ir Eiropas iestādes un tradīcija šai valstī, tostarp arī šī sekulārā sabiedrība kā konstrukts mm, um, un tam līdzīgi sarunu sākumā starp ES un Azerbaidžānu nav izdevies īpaši ietekmēt to, ka tie notiek vēršanās pret pilsoniskajiem aktīvistiem un pamatbrīvībām. Detaļās mēs par to, protams, varam arī vēlāk runāt, bet tas viss aprakstīts arī ziņojumā. Amnestī un citu organizāciju pārstāvi vairāk ir tikuši mm, izlaisti no cietumiem, bet daudz joprojām ir aizturējumā. Par politiskās drošības jautājumu runājot, arī šai gadījumā Azerbaidžana ir ļoti svarīga, tāpēc, ka tā ir potenciāla spēja ietekmēt politiku reģionā. Un ja demokrātijas attīstībā būs nepietiekams investīcijas, tad redzēsim atgriezenisku darbību. Nu, piemēram, to, nu, Afgānu Muhtāra Lī nolaupīšana Gruzijā, piemēram, bija viens šāds piemērs redzam, ka negatīvi Azerbaidžāna var ietekmēt arī pa apkārt esošās valstis. Eh, tā tas nebūtu noticis, ja Azerbaidžāna būtu demokrātiskāka. Šādi notikumi var rasties, un, kā jūs zināt, tad arī izmeklēšana līdz šim nav guvusi nekādus īpašus panākums. Pilsoniskā sabiedrība Gruzijā šai gadījumā izdara spiedienu uz izmeklēšanas veikšanu, lai noskaidrotu, kas notika ar šo Azerbaidžānas žurnālistu. Par tirdzniecību un investīcijām. Azerbaidžānu lielā mērā ir ietekmējusi naftas cenu krišanās no 150 dolāriem par barelu 2008. gadā uz mazāk par 30 bareliem 2016. gadā pa 30 dolāriem 16. gadā. Un tas ir savukārt izraisījis tālāk Azerbaidžānas tuvināšanos Eiropas Savienībai, jo tai iespējams būs vajadzīgas investīcijas un ir arī spiedoša vajadzība īstenot reformas. Tāpat laikā ES loma iespējams varētu tikt spēlēta tajā, ka varētu veicināt pārskatāmu lēmumu pieņemšanas procesu šais jomās. Jo korupcija, mm, kā mēs zinām, ir tikusi zināmā mērā arī veiksmīgi apkarot, ir eh, ieviesta sistēma, kas ļauj samazināt eh, atsevišķos vidēja līmeņa, mm, vidējos līmeņos, bet joprojām ir ļoti plašas kapitāla plūsmas, kas netiek kontrolētas eh, no sabiedrības puses. Un mēs zinām, ka, ka Azerbaidžāna apturēja IATP e un atvē, uh, atvē, uh, atvērtās pārvaldības partnerību. Ir arī process, uh, par ko jāizsaka nožēla. Šie procesi būtu jāveicina. izglītība, uh, cilvēku kontaktēšanās. Šīs jomas tiek virzīts priekš visai veiksmīgi, kā, mē, kā jūs zinat, tika nesen noteikts atvieglots vīzu režīms, respektīvi vienošanās, tāpat arī tika noslēgts nolīgums par atpakaļ uzņemšanu. Programmas, kas saistītas ar stipendijām un izglītību, ir ļoti veiksmīgas šajā valstī. Šķiet, ka man laiks beigt uzstāšanos, bet lai kāds arī nebūtu nonākot pie rekomendācijām, nu ir virkne tādu jautājumu, kas, mm, nu, manā uzskatā būtu tādas kā sarkanās līnijas, kurām nedrīkst kā pāri. Nu, piemēram, prasība par to, ka jāatbrīvo politizlocīdie, jānodrošina runas brīvība valstī, tas attiec arī uz, soci, uz, uz plašsaziņas līdzekļiem, pārliecinoties, ka, nu, uz šādiem pamatiem tad varētu veidot šādu vienlīdzīgu partnerību. Un Eiropas Savienībai arī vajadzētu šeit parādīt savu vīziju, ko tā saskata um, par vienlīdzīgām attiecībām, jo nevar būt vienlīdzīgas partnerattiecības ar valsti, kurā netiek respektēta demokrātija un cilvēktiesības. Tāpat arī es būtu jāpieprasa um, visu to likumu atcelšanu, kas vēršas pret NVO, kas apgrūtina to reģistrēšanās sistēmu un um, filiāļu reģistrēšanu ārvalstu organizācijām jāpieprasa amnestija šajā gadījumā un jāizstrādā salīdzinošie kritēriji un sekas, kas iestātos tajā gadījumā, ja valsts neizpilda šos nosacījumus. Tā, lai, piemēram, Eiropas Savienība būtu tiesība nākt klajā ar sankcijām. Tāpat arī rekomendējam īstenot Venēcijas komisijas un EDSO rekomendācijas attiecībā uz vēlēšanām, to procesu novērošanu. Eiropas Savienība vajadzētu pātrināt vīzu liberalizācijas dialogu ar Azerbaidžānu un Azerbaidžānas iestāšanos PTO. Tas var, tā varētu būt viena no prioritātēm šajā jaunajā nolīgumā. Un, protams, ka Azerbaidžānai vajadzētu, ai vajadzētu atsākt darbību IATI un citos starptautiskos uh, eh, konfliktijās jo, ja, mēs, ja ES nereģēs, nereaģēs, tad pašreizējās politiskās tendences valstī tiks spēcināts, kas nebūtu pozitīvi. Eiropas Savienībā šai nolīgumā vajadzētu iestāstīt dažādus pārskata mehānismus, kontrols mehānismus un darbības, kas izrietētu no prasību neievērošanas. Man, protams, vēl būtu daudz, kas ko teikt, bet saprotu, ka mans uzstāšanās laiks ir beidzies. Lielas paldies! Varbūt, ka vēlāk mēs vēl šīs diskusijas varēsim turpināt tajā brīdī, kad būs atbildes uz jautājumiem. Nonākam pie trešā runātāja, tas ir Kostaņas kungs. Lūdzu, par Armēniju jūs stāstīsiet. Priekšādētāji, paldies, godātie deputāti. Nesen uzsāktā darba, darbība pie pastiprinātas sadarbības eh, un, un asociācijas nolīgums aizmā SEPA piedāvās, piedāvā abām pusēm jaunu grūdienu attiecību tālākai veidošanai pēc iepriekšējās sarunu izgāšanās. Sepa uzsver arī, parāda arī to, ka Armenija joprojām vēlas veidot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, un tā arī ļoti spoži ilustrē to, ka Eiropas Savienībai jāspēj rēģēt uz austrumu partnerības valstu īpašajām vajadzībām, piemērojot diferencētus um, diferencētu pieeju tajā brīdī, kad tiks arī pārskatīta kaimiņa attiecību politika. Sebe turklāt ir arī skaidri norāda, ka Eiropas Savienība nav gatava eh, ar Krieviju spēlēt tādu vinnētājs, zaudētājs spēli, nē, tāpat laikā ir gatava veidot jebkādas iespējamas saites ar austrumu partnerības valstīm. Šajās tie prezentācijās pirmām kārtām gribētu pastāstīt par galvenajiem punktiem šai seba, un pēc tam nākšu klajā ar rekomendācijām. SEPA formulē pavisam vienkārša asociācijas nolīgums un DCFDA mīnus Armēnijas saistības pret ekonomiskas savies, savienību. Ieročinātā struktūra ir līdzīga asociācijas nolīgumiem, tur ir ietverts politiskais dialogs, sadarbība ārlietu un drošības politikā, tiesiskumā, eh, drošībā, tirniecībā Ļaujiet man tagad īsumā izklāstīt, kas atbilst katram no šiem elementiem. Ir ļoti spēcīgs asociācijas, eh, asociācijas iedaļa, līdzīgi kā tas ir asociācijas nolīgumos, respektīvi tas ir gandrīz tā kā copy-paste, var sakot, viss tas pats teksts, kas ir pārņemts šajā dokumentā. Un tur tiek ietvert arī noteikumi par pamatbrīvībām, vēlēšanām, un tas ir nav maznozīmīgi, jo Armēnija šobrīd gatavojas svarīgam pārejas posmam nākamgad no parlamentārās, no, no prezidentālās uz nākamgad parlamentāru sistēmu. Tāpat arī ir spēcīga sadaļa attiecībā uz ārpolitiku kur ietvertas arī Armēnijas līdzdarbības iespējas eh, kāda pa misijās, ko vada Eiropas Savienība sadaļa par tiesiskumu, brīvību un drošību ietver tādus jautājumus kā korupcijas apkarošana, tiesu iestādes, migrācija, un arī šeit teksts ir tieši tāds pats, nu gan drīz tieši tāds pats, kā tas bija sākotnēji asociācijas nolīgumā. Sektorālā sadarbība. Um, nu, jau sākumā um, jāsaka, ka sarunvedējiem ir izdevies veiksmīgi paturēt šeit uh, visu lielāko asociācijas nolīguma kī klātesamību. Uh, klimata pārmaiņa, nodarbinātība, sociālā politika un transports. Šajās kategorijās eh, daudz kas no ES akī, jeb tiesību aktiem, par ko bija runāts asociācijas nolīgumā, tiek atkal parādīti, tie tiek saglabāti šajā nolīguma tekstā. Ir arī ļoti labas sadaļas par reģionālo sadarbību un pilsonisko sabiedrību. Viena no sadaļām, kas varbūt vairs nav tik spēcīga, ir tā, kas saistīta ar enerģiju un tīpaši gāzi. Uh, Tas pats attiecas arī uz atomu elektrostacijām. Tirzniecības sadaļa ir tā sadaļa, ko visvairāk ietekmē Armēnijas līdzdarbība Eiroāzijas ekonomikas savienībā. Šis nav preferenciārs nolīgums, te netiek paredzēts uh, atcelt tarifus no abām pusēm, un šī iemesla dēļ šis nolīgums ir nu, nepārāk padziļināt šai ziņā. Bet kā kompensācija šeit nāk Eiropas Savienības vienpusējais piedāvājums piedāvāt valstī ga, mm, vispārējo preferenču sistēmu plus. GSP. Plus. Tātad, lūk, te runāts par muitu, un te ir tāda elementa, kas pilnīgi noteikti nosaka, ietver Eirāzijas Savienības kompetences Tāpat laikā ir iekļauti labi noteikumi attiecībā uz konkurenci, valsts atbalstu, un Armēnija sekos līdzi uh, dažāda veida regulēšiem jautājumiem, kas saistīti lūk ar konkurenci un e, valsts atbalstu, tā kā tas noteikts Eirāzijas Savienībā, bet būs ES tipa pār, pārvaldība par šiem jautājumiem. No nu, šeit tirdzniecības jomā ir arī virkne padziļinātu e, tekstu, piemēram, par pakalpojumiem, kas būs tagad daļa no šī nolīguma un kas būtu salīdzināms ar DSFDA. Tāpat arī IPR. Nu tad kādas būs šī nolīguma sekas īsiem vārdiem runājot? Eh, kopš 2013. gada Armēnija nereti ir tik slikta vienā svaru kausā ar Azerbaidžānu un citām austrumu partnerības valstīm, ar kurām nav noslēgt šie nolīgumi, bet tādējādi netiek ņemta vērā Armēnijas gatavība sekot ES noteiktajiem ietvariem, un līdz ar to no, šis jaunais nolīgums, nu, it kā nešķiet tik svarīgs. Uh, bet sarunām katrā ziņā vajadzētu atspoguļot šo Armēnijas gatavību līdzdarboties. Un pirms noslēdzu savu uzstāšanos vēlos naklē ar piecām rekomendācijām Eiropas parlamentam vajadzētu uztvert to, cik ļoti svarīgi ir eh, šeit runāt par politisko dialogu. Eiropas parlamentam vajadzētu pievērsties reformām attiecībā uz kārtību sargājošām iestādēm un to reformu Armēnijā. Tāpat arī strauji jāstrādā pie vīzu liberalizācijas rīcības plāna ar Armēniju, jo Armēnija ir veiksmīgi īstenojusi atpakaļ atpakaļ uzņemšanas nolīgumus un vīzu atvieglojumu eh, no, nolīgumu, un tāpēc nav reāls tre, šķēršļu, kāpēc ES nevarētu uzsākt vīzu liberalizācijas rīcības plānu un eh, attiecīgi atteikties no vīzām ar Armeniju. Ceturtām kārtām Eiropas Savienībai vajadzētu krietni vairāk darbībā iesaistīt nevalstiskos aktie spēlētājus, tātad šī nolīguma īstenošanā. Un visbeidzot, uh, Baidzētu uzstāt uz plašāku pilsoniskās sadarbības, sabiedrības līdzdarbošanos, privātā sektora attīstībā, valsts administrāciju reformā un tiesu sektora reformā. Tas arī viss no manas puses, lai mums būtu vairāk laika diskusijām. Paldies! Thank you, Dr. Kostaņ. Paldies, uh, doktor Kostaņam. Mēs uzklausījām trīs viesus. Tagad es došu vārdu mūsu komitejas locekļiem, kas varēs uh, uzdot jautājumus. Gribēju tikai pateikt, ka tie kolēģi, kas vēlēsies runāt par ziņojumu uzmetumu, viņiem ir jāpaciešas, uh, uh, lai mēs ķertos pie nākamā darba kārtības punkta. Tagad tikai uh, jāuzstājas tiem, kas vēlas komentēt uh, trīs viesu uzstāšanās. Pirmais Šolca kungs, lūdzu. Helmut, Helmut lūdzu. Paldies! gribēju pateikties runātājiem par eh, šiem izklāstiem. Alvi, kungs, jūs minējāt eh, šīs oligarhu struktūras, ka tās varētu plēsties vēl vairāk, neskatoties uz valstu centieniem. Kā jūs to varētu izskaidrot? Kādēļ Moldova, Ukrainā it īpaši, jūs pieminējat arī Gruziju, joprojām ir tik spēcīgi šie oligarhu tīmekļi, kas, uh, diemžēl, apgrūtina un aizkavē valstu politisko attīstību. Un tagad jautājumi Alievas kundzei un Kotoņan kungam. Olanjan. Um, you, you didn't make... Jūs nepieminējāt Kalnu Karabahu un to, kādu lomu teorētiski varētu spēlēt Eiropas Savienība, lai beidzot atrastu risinājumu šim joprojām pastāvošajam konfliktam. Man bija tā iespēja ar AFED delegāciju apciemot abas valstis, gan Armēniju, gan Azerbaidžānu, un nācās konstatēt, ka tas joprojām ir ļoti karsts jautājums abās pusēs. Uh, Es saprotu, ka varbūt tā tieši to visu nevar risināt, bet, piemēram, ar asociācijas nolīgumu palīdzību, ar dažādiem sadarbības instrumentiem, es varbūt varētu situāciju, teiksim, atdzesēt, nomierināt. Uh, un varbūt, ka arī tad abas valstis izrādīt lielāku gatavību kaut ko darīt lietas labāk. Paldies! Izcili jautājumu Helmut Šolts. Un īstenībā biju diezgan priecīgs, ka mūsu viesi to nepieminēja, nepieminēja Kalnu Karabahu, bet nu labi. Nevarēsim no tā šķiet izvairīties. Tagad ir vairāki kolēģi uh, izteikuši vēlēšanos uh, runāt, un es piedāvātu viņus visus uzklausīt, un tad jūs varēsiet atbildēt. Tagad uh, liels, lielās politiskās grupas uzstāsies. Uh, Štetins kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, runāšu dzimtajā valodā, tādēļ lūdzu uzlieciet austiņas. Mans jautājums ir domāts Kostāņona kungam. Vai jūs man dzirdat? Kostāņan kungs, jūs man dzirdat? Nu, un tā skanā eh, pana Kostāņanā. Labi. Kostaņan kungs cer, ka beidzot mani dzirdat. Uzdošu savu jautājumu. Jūs pieminējāt vīzu liberalizāciju Armēnijā. Vai var to salīdzināt ar Ukrainu un Grūziju, jo tur vīzu liberalizācija vainagojās patiešām lieliem panākumiem? Un jūsu acīs, kad Armēnija varētu piedzīvot šo datumu, kad vīzu liberalizācijas stāsies spēkā? Paldies, un tagad Knuts Flekensteins. Paldies viesiem par referātiem. Man ir tikai viens jautājums. Tas attiecas uz uh, pirmo izklāstu par oligarhiem runājot. Jūs pilnīgi pamatoti teicāt, ka ir uzmanīgi jāraugās uz Moldovā notiekošo, Jā, nu viens uh, tur ir uh, cietumā, valsts vīrs uh, un citi arī nemaz nav tik nevainīgi, bet ja runājam par Gruziju, tur varbūt ir pārāk daudz oligārhu, nu to ir tad grūti to visu tā atšķitināt, un Ukraini jūs vispār nepieminējat, vai tad tur jau problēma būtu atrisināta? Paldies, Knut Fleckenstein! Tagad Lalandas kundze no Alda politiskās grupas. Priekšsēdētāji, paldies! Gribēju tikai kaut ko piemetināt par Azerbaidžānu. Jūs runājāt par pilsonisko sabiedrību, es varu piekrist visam, ko teica Alievas kundze, bet eh, gribēju arī uzsvērt sieviešu tiesības. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Azerbaidžanā esmu bijis šajā valstī vairākas reizes, un ja mēs runājam par sieviešu tiesību aizsardzību, Tur tiek daudz gan darīts, bet uh, es biju arī um, pierobežā, uh, pierobežas reģionā ar Irānu. Tur mēs redzējām, ka arī ļoti uh, jauni cilvēki, jaunas meitenes uh, stājas laulībās. Un šajā reģionā tas ir diezgan izplatīti un arī, piemēram, Kalnu Karabahā. Uh, Un, ja mēs runājam arī par pārvietoto cilvēku, par bēgļu politiku, kas tur tiek darīts lietas labā, pieminot Kalnu Karabahu, tas, protams, ir jārisina. Mēs bijām Azerbaidžānā, mēs runājam par sieviešu tiesībām, un jāsaka, ka Azerbaidžānā 90% no cilvēkiem, no iedzīvotājiem ir musulmaņi, un sievietes arī ir pārstāvētas augstās. Uh, pozīcijās, augstos amatos, tātad sievietēm, sieviešu tiesībām veltītā politika ir atzinības vērta. Un ir arī ANO rezolūcija, kas tiek pilnībā īstenota, tā ir veltīta cīņai pret vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Un, ja ģeopolitikas centienos netiek pieminētas sieviešu tiesības, tas, protams, es domāju, nav piedodam. Tādēļ gribēju šo jautājumu uzsvērt. Paldies! Tagad Igors Šoltes lūdzu. Paldies! Runājot par sadarbības un brīvās tirzniecības nolīgumiem, protams, tajos nedrīkst nepieminēt arī cilvēktiesību un pamatvērtību ievērošanu. Tādas vērtības kā nediskriminācija varu minēt, eh, protams, ir arī vēl daudz citu. Par Moldavu runājot, jāsaka, pieminot valsts iepirkumu un daudz citas svarīgas jomas, esam arī dzirdējuši nepārāk labas ziņas. Var pieminēt arī preses brīvību, kas ir visai uh, Neesoša arī eh, bankas, kas eh, iesaistās eh, operācijās ar ārzem valūtu, tajā skaitā eiro. Un mēs redzam arī, ka politikā notiek turēšanās pie varas ar visai apšaubāmām metodēm. Kā tad šis asociācijas un tirzniecības nolīgums ietekmē kopīgo situāciju valstī un uh, Kas notiks tālāk ar ES finansējumu? Ja mēs runājam par to, cik eh, veiksmīgi ir bijuši šādi nolīgumi, ir jārunā ne tikai par ekonomiku, bet arī par sociālo plāksni un eh, pamatiesību ievērošanu. Paldies! Tagad Piculs kungs un pēdējā runātāja šajā tūrē būs Hautals kungs. Tad dosim vārdu viesiem atbildēm. Paldies priekšsēdētāji, paldies viesiem par uh, jūsu prezentācijām. Es gribēju atkārtot uh, to, ko pēdējā ES uh, situācija aprakstošajā runā pieminēja Žans Klots Junkers. Viņš teica, es vēlos uh, veicināt tirdzniecības saiknes ar mūsu partneriem, uh, lai uh, viņi varētu arī beidzot noslēgt tirdzniecības līgumus ar mums. Vēl arī Junker kungs pieminēja, ka Eiropai vienmēr ir jāizstāv savas strateģiskās intereses citāta beigas. Viņš runāja par vidusjūras basēnu valstīm Kanādu, Austrāliju, Jaunzēlandi, Āfriku, bet ne pušplēstu vārdiņu neveltīja tām trim valstīm, ko apspriežam šodien runājot par tirzniecības nolīgumiem. Ko jūs varētu teikt šajā sakarā? Vai jums šķiet, ka attiecības ar šīm valstīm un austrumu partnerība it kā ir ārpus komisijas plāniem un uh, mūsu darba programmā neietilpst? Paldies! Paldies, tagad Hautals kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, diemžēl Eh, esmu noraizējusies, ka man arī nāksies pieminēt Kalnu Karabahu, kas ir tik eh, samilzis jautājums eh, šajā reģionā. Gribēju. Tas ir jautājums, kas adresēts Konstantīno kungam. Jūs varbūt gribētu tajā ieklausīties. Vēlējos dzirdēt, ko Eiropas Savienība varētu vēl darīt, lai mierīgā ceļā atrisinātu Kalnu Karabahu konfliktu. Pa, paturot prātā to, ka esam gatavi parakstīt SEPA nolīgumu ar Armēniju un tagad ar pilniem apgriezieniem norisinās uh, sarunas par līdzīgu līgumu ar Azerbaidžānu. Varbūt, ka mums vajadzētu vēl vairāk uh, svīru uh, šajā jomā. Un otrs jautājums īstenībā veltīts tam pašam tematam. Vai jums šķiet, ka trūkst konsekvences un tiek izmantoti dubulti standarti, tad, kad Eiropas Savienība runā par eh, valstu teritoriālo nedalāmību un suverenitāti? Nu, varam te runāt par Grūziju, Ukrainu, Moldovu, bet, eh, ja kaut kas tāds netiek minēts eh, Armēnijas, Azerbaidžāns un Kalnu Karabahas sakarā, paldies! Paldies, dārgie kolēģi, saka priekšsēdētājs. Es dotu vārdu tagad katram viesim uz piecām minūtēm, lai viņi mēģinātu šeit šajā laikā, atbildēt uz pēc iespējas lielāku jautājumu skaitu. Nu, kurš tad sāks uh, uzstāšanos? Es negribu šeit arī tagad nostādīt uh, kā konkurence Azerbaidžanu un uh, Armēniju, bet nu, man mācīja tā, ka pieklājīgi būtu sievietēm pirmajām dot vārdu. Labi, tagad uh, Jārābika kungs tomēr uh, kronoloģiskā secībā. Paldies, paldies. Es nepieminēju oligarhus ne jau tādēļ, ka viņi būtu kaut kur pazuduši vai tādēļ, ka viņi šajās valstīs um, neko neietekmēti, sevišķi Ukrainā, bet citreiz mēs oligarhu lomu tomēr uh, esam tendēti pārvarēt, pārvērtēt. Es varētu pat runāt šeit par finansiālām politiskajām grupām, kas ir labāk organizētas, piemēram, ja to salīdzina ar vāju valsts struktūru. Diemžēl pēc padomju savienības sagrūšanas un uzņēmumu privatizācijas šīs daudzās bijušās padomju republikās ir kļuvušas par spēcīgajām grupām. Uh, Ja mēs runājam, piemēram, par Ukrainu vai Moldovu, eh, mēs eh, esam pieredzējuši, ka šādas eh, finanšu vai ietekmīgas finanšu pārstāvu grupas var būt arī, teiksim, uzrunājums, ja ir jārunā par pārskatu atbildību. Jāpiemina arī, protams, vēsture un kas ir noticis pēdējo gadu laikā, un es nevaru noliekt, ka šajās valstīs ir panākts patiešām ievērojams progress. Jāsaka, ka pirms tam varbūt ģeopolitiskajā kartē Ukraina nemaz nebija viegli atrodama pēc uh, oranžās revolūcijas 2013. gadā. Tas, protams, mainījās. Un asociācijas nolīgumi, ja ar to palīdzību mēs varam spēcināt uh, valsts struktūru, ja var turpināties uh, sektorālās reformas, tās patiešām ir labas ziņas, ko varat atrast arī mūsu ziņojumā. Uh, tādā situācijā tad eh, galu galā oligarhu problēma pamazām samazināsies. Ņemot vērā politisko situāciju Ukrainā, Rīnats Ahmetovs ir varenākais, varenākais oligarhs šajā valstī. Uh, 2012. gadā tika lēsts, ka viņam pieder kādi 25, 26 miljārdi, un tagad viņam ir vien pāris miljārdi palikuši. Tātad viņi sāk zaudēt savu ietekmi arī politiskās situācijas konfliktu dēļ. Un uh, mainās arī šis spēku samērs, uh, līdzsvars, uh, mainās uh, šī oligarhu proporcija pretstatā valsts struktūrām. Oligārhi un finanšu grupas, protams, pārstāv konkrētas intereses, bet mēs nevaram, protams, šo jautājumu apiet kā Eiropas Savienība. Pieminot Gruziju, tur situācija ir nedaudz citāgāka. Ja runājam par gruzīnu oligarhiem, viņi politikā iesaistījās salīdzinoši vēlu. pirms uh, desmit gadiem vai senāk uh, neviens īsti nezināja, kā sauc kādu varanu oligarhu, uh, un uh, visi zināja, kur atrodas viņa uh, šitā māja, bet uh, neviens nesaprata, kas tas ir par cilvēku, neviens viņu nezināja vaigā, bet, nu, pēc tam, protams, viņš sāka arī iesaistīties politikā jāpiemina arī prokurors un tās, kā darbojas tieslietas šajās valstīs. Mums ir jāpiemina, protams, arī izlūk dienestu Ukrainā, slepenie dienesti un. Mm, Ja oligārhi, protams, nelabēlīgi ietekmē valsts attīstību, tas ir jāuzsver, ir, ir jāmēģina pret šīm tendencēm cīnīties. nenoliedzami ir jāinfo, jāreformē arī tieslietu sistēma, tiesiskums, ja tur nebūs uzlabojumi, tad, protams, tas uh, uzticību struktūrām kā tādām ietekmēs nelabvēlīgi. Ja runājam par plašsaziņas līdzekļiem, es par to pārāk daudz nerunāju, bet savā pētījumā esam tam pievērsušies visai padziļināti. Ja mēs runājam par mēdiem, par to īpašu tiesībām, tas ir visai kutelīgs jautājums arī pat Eiropas Savienības dalību valstīs. Ja mēs runājam par Ukrainu, kur dažādas oligarhu grupas uh, ir zināmā līdzsvarā, uh, Nu, un tas, kas notiek apvienotajā karalistē, tur, protams, situāciju nevar salīdzināt. Mums ir jārunā arī par uh, to, cik daudz cilvēku vispār uh, lasa plašsaziņas līdzekļos rakstīto un kāds ir šis līdzsvars starp privātajiem plašsaziņas līdzekļiem un valsts uh, privāt, uh, plašsaziņas līdzekļiem. Un uh, es nevaru tagad komentēt Junkera kunga izteikums, es nezinu, kādēļ viņš nepieminēja savā runā austrumu partnerību. Es domāju, ka Eiropas Savienība, protams, seko Donbasas uh, konfliktam, ņemot vērā arī pēdējos uh, divos gados notikušo. Jā, Donbasā ir karš, tur ir konflikts situācija, bet uh, ja paraugās vēl tālākā pagātnē, uh, Protams, situācija ir mainīsies un noteikti austrumu partnerība ir jāpiemina Eiropas Savienībai, par to ir jārunā un pirms 13 gadiem par Eiropas Savienību šajās valstīs vispār neviens nerunāja un pēdējo 13 gadu laikā ir noticis patiešām daudz, nu jā, un Briselē varbūt vajadzētu būt klātesošākai šajā reģionā. Paldies, Jārabika kungs, un tagad dalījos kungs. I was asked, uh, Man Tika lūgts padomāt par diviem jautājumiem - sieviešu tiesības. Šeit gribētu teikt, ka esošā situācija tikai nelielā mērā atspoguļo milzīgo sieviešu, tieviešu, sieviešu tiesību un līderības potenciālu. Ja salīdzinām, kas notiek ar Azerbaidžānas sievietēm liberalizācijas kontekstā, daudzi runā par pirmajiem neatkarības uh, gadiem, kad tika veidot tautas fronte. Un tas lielā, to lielāko un smagāko darbu tautas frontē paveic sievietes, tad, kad bija šis varas rops. Viņas uzņēmās ļoti sarežģītus uh, uzdevumus saistībā ar valsts pārvaldību. Manā vecmāmiņa bija pirma, viena no pirmajām uh, absolventēm uh, musulmaņu meiteņu sekulārajā skolā, ko 20. gadsimta sākumā nodibināja viens no vietējiem miljardieriem. Un visa šī ģimenes daļa, šīs sievietes bija līderes, viņas bija feministes, un viņu pienesums sabiedrībā bija neizvērtējams. Tādēļ gribētu teikt, ka tas ir pavisam tāds neliels ieskats tajā, ko sievietes varētu paveikt Azerbaidžānas sabiedrībā. Ir spēcīgas uh, pirms padomjas Savienības uh, liberalizācijas saknes. Padomjas Savienībā tās nedaudz tika apdraudēts, bet uh, un tagad tās sastops ar spiedienu. Kalnu Karabahs. Šeit mēs nācām klajā ar kopīgām rekomendācijām. Protams, mums ir arī personīgie viedokļi par to, kā Eiropas Savienībai vajadzētu procesā piedalīties. Manuprāt, Eiropas Savienība nedara pietiekami. Un ir ļoti svarīgi, jo īpaši globālo izaicinājumu kontekstā, paturot prātā to, ka, riet, ka rietumvalsts pretstā autoritārām valstīm, tas ir svarīgi, jo Krievija ir ļoti dziļi iesaistījusies šajā konfliktā un jo ilgāk tā tur paliks un netiks ap, ap, apstrīdēta un apdraudēta, jo lielākā mērā šajās uh, vietās attīstīsies autoritāras tendences. Šī situācija uh, ir uh, savstarpēji saistīta, pati par sevi tā neatrisināsies. Protams, Eiropas Savienībai nevajadzētu aizmirst, ka tās pievienotā vērtība ir maigā vara. Tad nu tas ir tas, ko Eiropas saimnībai vajadzētu izmantot arī šajā konfliktā. Normatīvā noteikti par to runāju iepriekšējā reizē. Nedrīkst pieļaut diskrimināciju, domājot par cilvēktiesībām vai minoritāšu tiesībām, jo cilvēki ir ļoti sensitīvi. Un kā norādīja Somijas deputāte, nu tad, ja ir šāda lieta, šāda ideja sabiedrībā, ka Eiropas Savienība vai jau kāds cits vidutājs, kas uh, pieies šim konfliktam, uh, tie balstīsies uz civilizācijas kritērijiem, pretstā citiem gadījumiem, un no tā jāizvairās. Nedrīkst šādu ideju pieļaut. Un vēl kāda lieta, kas, manuprāt, ir ļoti pozitīva Pastāv jaunas tendences, novērams jaunas tendences reģionā. Nu pat pabeidzām Azerbaidžānā ļoti interesantu pētījumu, kurā pētījām sabiedrības aktīvās daļas viedokļus. Nepastāv tāda lieta kā iedzimts naids, šāds primitīvs naids. Mēs tieši pretēji negaidīti redzējām uh, jaunas tendences, pretēji masu sabiedrīskās domas aptaujām, kas parādītu, ka cilvēkiem abās šajās valstīs starp viņiem pastāv naids, bet nē, redzam, ka ir jaunā paudze, kas atvirzās no šī apdraudējuma idejas un pāriet tādā postmodernā fāzē, kad viņi mēģina rast uh, jaunus risinājumus. Jo šī ir situācija, kad ieguvējs nav neviens. No vienas puses ir starptautiskās tiesības, kas ir Azerbaidžānas pusē, četras ANO rezolūcijas, bet no otras puses ir militārā uh, situācija, Armēnijas uh, politiskā ietekme rietumos. Tātad mm, reālā politika pret, pret uh, tiesību aktiem, un šādā situācijā pie kompromisa neizdosies nonākt, jo abām pusēm ir ļoti būtiski argumenti, labi pamatoti argumenti. Bet redzam, ka jaunā paudze, tie, kas ir redzējuši pasauli, viņi citā līmenī pacēju šo konfliktu. Viņi to pārvērš par integrācijas procesu, domājot par tādām vaļīgākām, nedaudz robežām. Ālandu salas, domāsim par šādiem piemēriem, ir vesela virknē ar dažādiem, ar dažādu risinājumu šādam konfliktam, tādēļ, manuprāt, Eiropas Savienībai ir jāpalīdz un sabiedrībām šajās valstīs jāļauj progresēt, iet uz priekšu, pārveidot šo konfliktu un tā teikt atvēr, atklāt jaunu dimensiju attiecībās. Paldies! Paldies, Alievas kundze, Kostajan kungs lūdzu. Paldies! Sākumā Leilas teiktais par četrām rezolūcijām. Četras, kas esot par labu Azerbaidžānai. Es to tā nesaprotu, iepazīstoties ar rezolūcijām. Tur tiek aicināts uh, apturēt apšaudas. Azerbaidžāna to nav īstenojis. Tādēļ, ja mēs runājam par rezolūcijām, tad tur abas puses nav pildījušas prasības. Hautals kundze nu pat devās prom. Viņa runāja par dubultiem standartiem. Man nešķiet, ka te būtu problēma. Eiropas Savienība ir atšķirīga pieeja dažādiem konfliktiem. Protams, no vienas puses saprotam, ka Eiropas Savienība mm, prioritizē teritoriālo integritāti, citos gadījumos pašnoteikšanās Kosovu, piemēram. Tad, manuprāt, šeit problēmas nav, bet ir jānodala šie konflikti. Arī konflikti, ne tikai valstis, arī mm, konfliktu vēsture atšķiras, ir dažādas iesaistītās puses, Krievija, piemēram, iesaistīta daudzos konfliktos, Kalnu Karabahā gan tiešā veidā ne. Manuprāt, ir svarīgi, lai Eiropas Savienība darītu ko vairāk, rīkotos aktīvā nekā šobrīd, tomēr nevajadzētu mēģināt nekādā veidā aizvietot jau esošās struktūras, kas pie tā strādā. Man bija pārsteigums dzirdēt, ka šī parlamenta deputātiem bija tik daudz jautājumu par Kalnu Karabahu, bet netika jautāts nekas par Krimu, Donbasu vai citiem kaimiņu šiem uh, kaimiņu valstu konfliktiem. Tad nu pavisam īsi, ko Eiropas Savienība varētu darīt papildus tam, kas jau notiek, lai atbalstītu Minskas grupu. Eiropas Savienība var uh, nosodīt uh, abu pušu agresīvo retoriku, var saukt vārdos to, kas pārkāpjas pamieru, nevis vienkārši nāk klajā ar paziņojumiem. Uh, ir jāveido mehānisms, lai, kas ļaut mums atklāt, kas notiek reāli uz vietas. Var pieprasīt, lai uh, tiktu izvirzīts īpašais pārstāvis konfliktam un tas pilnībā izmantot savu mandātu. Un var sadarboties ar cilvēkiem uz vietas, sazināties ar cilvēkiem arī Kalnu Karabahā. Tajā pašā laikā neizslēgsim demokrātiju no darba kārtības, jo konflikta demokrātiskām pusēm būs krietni vieglāk rast risinājumu nekā valstīm, kas ir autoritāras. Vīz liberalizācija otrkārt pavisam īsi. Grūti pateikt, cik ilgi būs nepieciešams, cik ilgs laiks būs nepieciešams vīz liberalizācijai Moldova, pretstatā Ukrainai, piemēram, uh, Atšķirīgas valsts tur ir grafika atšķirīgi. Te svarīgākais ir vienkārši sākt ķerties pie darba. Ja mēs pie tā ķeramies, ja tas ir vismaz sākums, un tad process iet uz priekšu atkarīgs no, dalī, no valsts sniegtiem rezultātiem. Armēnijai varbūt ļoti ātri padosies likumdošanas vai īstenošanas fāze. Tad ir četri dažādi šie pasākumu bloki, progresa ziņojumi, tad, kad tiek pabeigta tehniskā uh, daļa tad ir vēl politiskais lēmums, kas jāpieņem. Tad, nu, šobrīd ir jāsāk šis darbs, un tas, cik ilgs laiks tam būs nepieciešams, būs atkarīgs no abām pusēm. Un arī tas ir saistīts ar korupciju un citiem jautājumiem, kas šobrīd ir ļoti aktuāli. Paldies! Alievas kundze, kungi, liels paldies, paldies, ka ieradāties, paldies par jūsu uzrunām, paldies, ka atbildējat jautājumiem. Jūs, protams, varat uh, uzkavēties mūsu vidū. Arī nākamā diskusija ir veltīta šīm valstīm. Varbūt tādēļ vēl 15 minūtes vēlties pakavēties mūsu vidū. Jo uzreiz bez kavēšanās gribu pāriet pie otrā, uh, pie nākamā punkta. Andrikienas kundzes un Fleckensteina kunga kopīgi izstrādātais ziņojums ieteikums padomē komisijā ārējas darbības dienestam pār austrumu partnerību gatavojoties 2017. gada novembra samitam. Kā jūs visi atcerēsieties, Šis ziņojums pirmoreiz tika izskatīts 14. septembrī Strasbūrā. Tobrīd tas notika kopā ar Eironest parlamentārās asamblējas kolēģiem. Šoreiz, šodien tas tiek izskatīts otroreiz, gribu dot vārdu abiem referentiem. Andrikienas kundze, vai jūs vēlaties sākt? 5-7 minūtes teiktu, tad uzklausīsim Flekenšēnu kungu un tad pavisam īsti diskusiju. Jūs vēlaties sākt, lūdzu, Knut. Wir wechseln uns ab das letzte Mal. Mēs samainīsimies vietām. Un pēc tam tad kolēģi varēs atkal sākt. Jāsaka, tā ir ļoti laba sadarbības zīme, un, protams, mēs neesam pilnīgi par visu vienas prātis, tomēr varam atrast kompromisus. Mēs atradām gan kompromisus par saturu, gan arī apzinoties, ka ir jautājumi, par kuriem vajadzēs lemt eh, kādā citā brīdī, nevis jau šodien. Un mums, protams, ir jāmeklē kopīgais, nevis tas, kas mūs šķir. Tādēļ liels paldies līdz referentei, ēnu referentiem un daudzajiem kolēģiem, kas uzlaboja tekstu ar eh, saviem grozījumiem. Es tagad, protams, negribu šeit uh, ieslīgt detaļās. Es domāju, ka ar ziņojumu jau esat pietiekami labi iepazinušies, bet 28. tās augtais 28. kompromiss ir viens no svarīgākajiem. Grūzijā, Moldovā un Ukrainā ir veikts arī daudz lobby aktivitāšu tādā labā e, izpratnē, lai varētu arī pietuvoties šai iestājas perspektīvai. Gribēju jums arī atgādināt, kāda ir austrumu partnerības mērķi, politiskā asociācija, politiskais dialogs ekonomiskā integrācija, ciešāks ekonomiskās uh, saiknes. Un, protams, ja mēs runājam par es līguma 49. pāntu, visas uh, Eiropas valstis var pieteikties iestājai Eiropas Savienībā, ja, protams, tā ir uh, tuvas mūsu pamatvērtības. Protams, ievērojot demokrātijas tiesiskuma pamata brīvību principus. Un noteikti tas ir alaži jāatkārto. Grūzija, Moldova un Ukraina jau ir noslēgušas asociācijas nolīgums un paplašināts tirzniecības nolīgums ar Eiropas Savienību. Tādēļ, protams, valstis ir ambiciozi noskaņotas spērt arī tālākus soļus. Protams, ka šis progress, uh, šim progresam ir jābūt taustāmam arī pilsoniskās sabiedrības vidū, nevis tikai uh, valdībā. Un tās valstis, kas vēl nav noslēgušas vai nevēlas noslēgt ar mums asociācijas nolīgums, tomēr arī īsteno ļoti nopēr, nopietnas reformas savās teritorijās. Tie mums nav nekādi otrās šķiras partneri, šīs valstis ir tikpat svarīgas, tās ir līdzvērtīgi partneri ar Armēniju, mēs arī noslēgām noslēgsim partnerības līgumu un ar Azerbaidžānu vedam sarunas par jaunu. Un gribu pateikt, ko arī es sagaidu no uh, novembra padoms. Tur tiks runāts uh, par pēdējo gadu laikā panākto progresu un uh, sasniegtie rezultāti uh, ir. Uh, jādara zinām arī sabiedrībai, sabiedrībai tie ir eh, jāizprot un mums ir eh, bijušas jau arī spēkā esošas vienošanās, kas līdz galam vēl nav īstenotas vai arī nav īstenotas apmierinoši. Tas noteikti ir jāpiemina un abas, abas puses joprojām nevar uh, būt uh, ārkārtīgi apmierināts ar īstenoto. Protams, jāturpina diskusijas, ko īsti nozīmē no vienas puses um, aizsardzības nepieciešamība no, pre, pret Krieviju, piemēram, un kā tas ietekmē iekšpolitisko situāciju. Kāds piemērs? Mazākumtautības un to iespējas, piemēram, izglītoties. Ja Ukrainā, piemēram, citās valodās varēs mācīties tikai pamatskolā, tad kāds nemēģina te, piemēram, ievainot Bulgāriju, Poliju vai citas valstis, bet īstenībā tas tām nāk par ļaunu. Tādēļ mums par to ir jādiskutē. Pieminot eh, attieksmi pret NVO Demokrātija, protams, nevienmēr ir eh, pašsaprotama. Ja pirmām kārtām jūs te runājat par konkrētiem individiem. Es negribu runāt par ārzemju aģentiem, bet jūs jau sapratāt, ko es gribu ar to teikt. Tādēļ diskusijām ir jārisinās ļoti tādā atklētā veidā Ukrainā, Moldavā un Grūzijā. Kāda tad ir austrumu partnerības jēga un mērķis? Ir jāgarantē uh, miers, drošība un stabilitāte arī visās mūsu uh, kaimiņu valstīs, bet, protams, tas nav vienīgais mērķis. Arī centieni vēl nebūtu darbs nav beidzies, tad, kad mēs parakstām pēc divu gadu sarunām padomē kādus samitā kādus līgumus, un, protams, tas, par ko izdodas vienoties samitā, ir jāpārvērš uh, konkrētos darbos un centienos. Esam uzsvēruši ka, protams, ir jāpiedāvā perspektīvas, ne tikai kaut kas tāds abstrakts un ļoti tālā nākotnē esošs, bet kaut kas patiešām taustāms. Runājot par uh, Schengenu un citiem konkrētiem piemēriem. Bet, protams, nevajag eh, cilvēkos modināt tādas nepamatotas vai nepiepildāmas cerības. Un, protams, ir jāspēr arī nākamie soļi, un mēs arī eh, parlamentā esam gatavi tos spērt. Paldies! Vielen Dank, Knut Fleckenstein. Paldies, Knut Fleckenstein. Ādrikēns kundze, vēlēties ko piemetināt? Liels paldies! Sākumā gribētu pateikties kolēģim Knotam Flikensteina kungam par lielisko sadarbību. Divi referenti no divām politiskajām grupām nav bieži ierast prakse parlamentā, un tas nebija vienkārši. Tomēr ceru, ka izdevās mums uh, panākt vienošanos, un izdosies arī nākotnē. Gribētu pateikties ānu referentiem par sadarbību. 232 grozījumi iesniegti kopumā. Šodien 32 kompromisu grozījumi ir izstrādāti un viens motīvs grozījums, par ko ir panākt vienošanās starp visām politiskajām grupām. Tad gribu tikai norādīt, ka vairāk nekā 90% visu iesniegto grozījumu ir ietverti jau kompromisa grozījumos, tādēļ es negaidu, ka rītdien būs kādi pārsteigumi, tad, kad balsosim par šo dokumentu. Tomēr mājas darbi vēl mums pietiek man kopā ar Fleckensteinu kungu. Ja nu kāds kompromisa grozījums, domāju, netiktu pieņemts un nāksies balsot par atsevišķiem grozījumiem, tad izdosies, tad mums vēl jāpanāk vienošanās par to, kā balsot. Domājot par kompromisa teksta projektu, man jāsaka, vērtēju to augstu, arī mūsu re rekomendācijas, un tas nav tādēļ, ka es uh, biju viena no cilvēkiem, kas to izstrādāja. Man šis dokuments patīk pirmkārt tādēļ, ka tas atspoguļo svarīgākās austrumu partnerības prioritātes. Otrkārt, man šis dokuments patīk tādēļ, ka tas raugās nākotnē, tas ir līdzsvarots, un tas ir ambiciozs, jo īpaši tas ir saistīts ar trešām trim partnervalstīm - Ukraina, Gruzīna, Mal Moldova. Un trešā lieta, ko gribētu minēt, ir diferenciācija. Manuprāt, arī tā ir būtiski svarīga. Tas ir svarīgs princips vairāk. Eh, tātad, ja lielāku soli mums pretī panāk, tad mēs darām tāpat, un ja nekas netiek sniegts, tad arī tur nekas nesako. Austrum partnerība, kādēļ būt iekļaujošiem? Šis jautājums būs uh, aktuāls, vēl arī nākotnē viena pieeja visos gadījumos nedara. Daļa no mūsu rekomendācijām tika norādīts, ka projekts esot uh, pietiekami ambiciozs. Mēs runājam par EIB. Runājam par Schengenas zonu, muitas savienību, enerģijas savienību, digitālo savienību, Visi šie jautājumi ir neatņemama mūsu dokumenta daļa. Tādēļ, kolēģi, liels paldies! Paldies jums par grozījumiem! Bija prieks sadarboties! Paldies! Thank you to both. Paldies abiem referentiem. Tagad īsi paziņojumi no ēnu referentiem. Čāls Tainak, jums būtu kas sakāms? Pavisam īsi, priekšsādētāji. Protams, šī diskusijas mums bijušas jau iepriekš, piedalījos arī sarunās par kompromisu grozījumiem. Ļoti labi pazīst šo darbu. Pats arī esmu bijis uh, pirms desmit gadiem referents pie identiska ziņojuma. Kopumā mūsu grupa to lielā mērā atbalsta, cik vien lielā mērā iespējams uh, veicināt, mūs, pastiprināt mūsu saistības pret, nu, saņemot pretī gan uh, pienācīgas atbildes, kā jau Andrukienas kundze norādīja. Vienīgā joma, par ko jādiskutē, ir 2009. gada pamatprincipi Miska, Minskas grupas līdzpriekšsēdētāju dokumentā, un tur tiek runāts ne tikai par teritoriālo integritāti, bet arī pašnoteikšanās tiesībām. Tie ir konkurējuši principi starptautiskajās tiesībās. Nav tā, ka viens um, prevalē obligāti par otru visos apstākļos un situācijās. Tādēļ, ja vēlamies uh, Kalnu Karabaham, Armēnijas, Azerbaidžānas teritoriālam konfliktam rast risinājumu, ir jārisina no abām pusēm un ir jāatzīst arī pašnoteikšanās tiesības. Visā citādi jāsaka, um, ziņojums lielisks. Manuprāt, piedāvātie kompromisi ir labi pārdomāti, labi strukturēti. Un laika posmā, kad Eiropas Savienība um, tai acīnās ar daudziem citiem jautājumiem, Brexit, migrācijas plūsmas, klimata pārmaiņas, neaizmirsīsim to, ka vēl aizvien ir vesela virkne valstu, kurai ir um, centieni tiekties uz Eiropu, manuprāt. Uh, tas nāk, tas ir Eiropas Savienības nopelns, tomēr, uh, ja domājam par demokrātiju, tiesiskumu, labklājību un mieru, tas ir būtiski mums visiem. Un mums jāstiep roka pretī mūsu draugiem, tie skaitā arī Armēnijai. Uh, kas, diemžēl, sastopas ar Krievijas spiedienu, un viņiem šķita, ka viņi nevar iet spriekš ar DCFT. Tomēr, manuprāt, Armēnija tajā pašā laikā grib uh, gūt visu, ko vien var. Viņiem ir daudzpusē, daudzpusīga ārlietu politika, viņi tajā pašā laikā atzīst arī Eiropas Savienības lomu un svaru. Eirāzijas ekonomiskā savienība ir vēl aizvien tāds uh, koncepts bērnu autiņos, tādēļ Armēnija mēģina spēlēt uh, bumbu abās laukuma pusēs. Tomēr pārējās valsts Grūzijai, piemēram, uh, šis brīvās tirzniecības nolīgums jau ir izveidots, tas darbojas, tas pats attiecas arī uz Ukrainu. Mūsu grupai ir ļoti spēcīga nostāja par Ukrainu un uh, Krievijas paplašanāšanos šajā valstī. Un um, cik kad vien tas būs aktuāli, mēs pie šiem jautājumiem atgriezīsimies. Paldies! Paldies, Helmut Šulc! Um. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch bei beiden. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties abiem referentiem par šo ziņojumu sagatavošanu un, protams, ka tas, kas notiek austrumos eh, no Eiropas Savienības, eh, tiks arī paredzētajā samitā ļoti tā pamatīgi iztirzēts. Ko tad darīt, ko darīt, ņemot vērā arī eh, sarežģītās eh, sabiedrības problēmas, arī konfliktus eh, starp dažādām valstīm? Tie ir jautājumi, kas nenoliedzami būs svarīgi un turpinās nodarbināt mūsu prātus. Ko tad var piedāvāt šī austrumattiecība politika Eiropā? Arī uz šo jautājumu jāmēģina atbildēt protams, mums ir arī problēmas. Austrumu partnerība plus šī sadarbības virzība ir jāveido tā, lai domātu par uzdevumiem, kas ir eh, jāveic nākotnē, neaizmirstot arī par tagad notiekošo, jo tas eh, citādi var novērst uzmanību no galvenajām problēmām, un ir jāparūpējas, lai arī visas 28 dalībvalsts sabiedrības atbalstītu sadarbību ar šīm valstīm, kā arī, lai e, šādas entuziasmas valtītu valstīs, ar kurām sadarbojamies austrumu partnerības ietvaros, nu, un ir jā, jāizvēlas arī tam pareizais brīdis. Gribēju pievērst jūsu uzmanību sekojošam aspektam. Mums kā grupai ir jārunā arī par e, priekšnosacījumu noteikumiem, kas jāizpilda piešķirot, piemēram, makrofinansējumu vai arī domājot par sadarbību. Ir jābūt kaut kādam instrumentam, ko izmantot kā kritērijs, lai izvērtētu panākumus vai eh, patiešām kaut kas ir sakustējies uz labo pusi. Un eh, joprojām mēs kritiski domājam, par attiecībām ar Krievijas federāciju. Mēs nevaram rīkoties tā, it kā tur nekas nenotiktu, it kā nekas nebūtu pavirzies uz priekšu, ir jāizveido tāds mehānisms, kas ņem vērā šodienas perspektīvas un tas, eh, ko tad var darīt. Nevar visu laiku turpināt uzlikt sankcijas, un zinātniskajā literatūrā arī tas ir pietiekami labi atspoguļots. Mums parlamentā ir jādomā, ko varam darīt lietas labā, lai šīs sarežģītās attiecības ar, ar Krievijas federāciju kaut kā vienkāršotu un uzlabot, ņemot vērā, protams, visu legālo principu ievērošanu. Paldies! Liels paldies Helmutam Šalcam! Citu runātāju nav. Nu, tādā, tādā gadījumā diskusijas par šo darbu kārtības punktu beigsim un balsojums notiks rīt, pulkstens deviņos. Paldies runātājiem, kas bija tā ar mums un, nu, lai jums veicas arī turpmākajā darbā. So, un tā, dāmas un kungi, godātie kolēģi, nonākam pie sastā un septītā darba kārtības punkta. Un tās ir kopīgas diskusijas. Attiecīgi diskusijas par partnerattiecību nolīgumu, par attiecībām sadarbību starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi. 48 grozījumi iesniegti līdz grozījumu iesniegšanas termiņam. Referents Čārls Stanoks, viņš ir nācis klējā ar vairākiem kompromisu grozījumiem un došu vārdu viņam tūlīt pat. Uh, Paldies, priekšādātāji! Gribētu lūgt visus, kas vēlas atstāt šo telpu, darīt to klusītēm. Čārs, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Pēc tam, kad CETA tik veiksmīgi tika pieņemta un attiecīgi arī ASP, un es biju referents no parlamentu puses sadarbībai ar Kanādu, ārkārtīgi priecājos, ka tagad skatāmies Jaunzēlandes virzienā. Tā ir vēl viena Britu sadarbības uh, valsts. Un uh, jāsaka, gan šoreiz līguma nosaukums ir mazliet citādāks - partnerības nolīgums um, attiecībām un sadarbībai. Bet tas ir ļoti līdzīgs visiem parastiem uh, sadarbības un partnerības nolīgumiem pēc savas struktūras un tā satura. To parakstīja Jaunzēlandes valdība un ES pirms gandrīz gada, 5. oktobrī pagājušajā gadā, un šobrīd progress virzās uz priekšu ar šī nolīguma ratificēšanu. Es uzskatu, ka šī konkrētā nolīguma, jeb līguma progress patiešām ir veiksmīgs, tas virzās uz priekšu tā līdzene, un tas arī ir saņēmis plašu atbalstu visā politiskajā spektrā šeit parlamentā, komitejā un cerams arī pār plenārsēdē. Ar 48 grozī, grozījumi, divi kompromisa grozījumi. Manuprāt, tiešām tas gandrīz tāds uh, izcils rekords grozījumu uh, skaita, nu tā teikt, ne tajā, cik ir maz šo grozījumu. Jaunzēlanda mums ir cieši partners, mums ir kopīgas demokrātiskas vērtības, uzskati par tiesiskumu, un arī kultūras, kultūras ziņā ir daudz saiknes ar Eiropu šeit Ar prieku varu kā referents konstatēt, ka var atbalstīt gandrīz visus iesniegtos grozījumus. Šeit ir sagatavotie kompromisu grozījumi, ir vienkārši sagatavoti faktus, precizēšanas nolūkos, sniedot papildus informāciju, ne tik daudz tāpēc, lai rastu politisku vienošanos starp politiskajām grupām kā kompromisu. Turklāt ziņojumā, ko gatavojam, ar prieku konstatēja arī pozitīvas atsaucas uz ierosināto ES un Jaunzēlandes brīvās ciniecības nolīgumu, kas ir tā teikt pašreizējā nolīguma, nu tāds māsas līgums nāk kā tandēms. Nu, protams, šajā gadījumā šis nolīgums ir kaut kas atsevišķs, politiskās attiecības ir kaut kas viens, tas gan ietrokro, tas gan ietrokro kā tirnezības attiecībām, bet uh, Šai gadījumā mēs arī paužam atbalstu tirnicības nogumu, lai gan te varbūt viedokļi ir atšķirīgāki. Arī gribu atzīmēt lomu, ko Jaunzēlanda kā neliela attāla valsts tomēr spēlē um, pasaules tirgu. Manuprāt, neproporcionāli liela ir šī loma starptautiskās lietās, un ir tīpaši tas attiecas, piemēram, uz dažāda veida ES misijām, piemēram, pirātiskuma apkarošanas um, operācijām Atalanta, piemēram. Uh, un tāpat arī viņi līdzdarbojas plašākā cīņā pret starptautisko terorismu, nodrošinot, piemēram, militāro klātbūtni Afganistānā. Turklāt, te iekļaujam virkni atsauci uz lomu, ko Jaunzēlanda spēlē attiecībā uz klimatu pārmaiņu apkarošanu. Ar savām ambīcijām nodrošināt uz krietni zemāku oglekļu izmešiem balstīta ekonomika tie mērķi, kam mēs šeit Eiropas Savienībā piekrītam. Kopš ziņojuma sagatavošanas un pirmajām debatēm komitejā. Esam piedzīvojuši arī vispārējās vēlēšanas Jaunzēlandē, tās notika septembrī. Šobrīd gaidām eh, tālākos rezultātus, kā tiks veidota jaunā valdība. Zinām, ka viena partija, Nacionālai Leiboristu partija, ir nodrošinājusi balsu vairākumu un būs jāveido koalīcija es atvainojos, nav tāda absolūta vairākuma, vajadzēs koalīcija vienu vai otru partiju. Tas ir, eh, nu, tāds interesants process. Tāpat laikā priecājos, ka Jaunzēlandes pirmā partija, kas ir vienīgā atklāti eiroskeptiskā partija šajā vispār Britu sadarbību valstu kopumā, un kas iestājās par Brexit, šajā gadījumā piedzīvoja balsu skaita samazināšanos. Ehm, tātad. Uh, viņi nevis ap savu balsu skaita ziņā guva lielāku atbalstu, bet gluži otrādi pretēji daudz kam, kas notiek Eiropā. Nu, tāpēc eh, nāsu īpaši nobažījies ne par kādām problēmām, kas šajā mm, ziņojumā tādu īsti nebūs, arī grozījumu nav daudz, un es ceru vienkārši, ka var rēķināties ar kolēģi atbalstu šajā darbā. Paldies! Es paldies, Čārlis Tanok! Tālāk došu vārdu ēnu referentiem, kas ir klāt. Ungrijānu un no tautas partijas vispirms. Lūdzu. Trīs minūtes. Pirmām kārtām liels paldies Tanuka kungam par viņa izcilo darbu pie šī ziņojuma. Es uzskatu, ka mēs visi esam viensprāts tajā, ka Jaunzēlanda ir tāds līdzīgi domājošs draugs mums. Un padomas piekrišana šāda nolīguma slēgšanai, protams, arī to pilnībā atspoguļo. Ir skaidrs, ka Eiropai un Jaunzēlandē ir līdzīgas vērtības, un mēs esam daļa no vienas un tās pašas ģimenes, un tāpēc ir tikai dabiski, ka draudzība un šīs līdzības mūsos tālāk var veidoties par spēcīgu ekonomikas partnerību. Rītdienas balsojums ir svarīgs solis ceļā uz tirniecības sarunu sākšanu ar Jaunzēlandu par brīvās tirniecības nolīgumu ar šo valsti. Gribu arī atgādināt, ka pastāv spēcīga vienošanās starp politiskajām grupām šeit parlamentā par to, ka šāda veida solis ir labs pirmais solis ceļā uz pilnu pilntiesīgu brīvās tirnacības nolīgumu. Paldies, nākamais runātājs no S&D grupas. Mūsu grupas vārdā vēlos teikt paldies referentam. Gribu teikt paldies arī kolēģiem ēnu referentiem par šo ļoti izsmeļošo ziņojumu projektu, ko Tanap kungs mums lika priekšā vēl pirms vasaras brīvdienām. Parlaments priecājas par partnerattiecībām ar Jaunzēlandi un labprāt vēlamies, lai šī sadarbība būtu ambiciozāka. Tieši tādā garā arī iesniedzām grozījums no savas puses. Es un Jaunzēlandi ir līdzīgi domājoši partneri ar kopīgām interesēm, vērtībām un partnerības nolīgums arī tālāk veicinošu efektīvo divpusējo sadarbību, spēcinot politisko dialogu un uzlabojot sadarbību virknē dažādu jomu. Godātie kolēģi, esmu pārliecināts, ka Afet ar savu balsojumu rīt nosūtīs spēcīgu signālu um, arī tālāk plenārsēdēji. Vēlreiz paldies referentam un kolēģiem, ēnu referentiem pateicos. Thank you. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Un, ja vairs neviens nevēlas izteikties, tad tādā gadījumā informēšu, ka balsojums notiks rīt šeit, apet komitejā, un plenāra sēdē balsojums visdrīzāk būs novembrī. Tālāk nonākam pie 8. un 9. darba kārtības punkta. Nu, faktiski esam pat pieturējušies pie noteiktā laika. Tas ir kopīgs diskusijas par padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp PS e un Kazahstānas republiku. Priecājos konstatēt, ka šeit netika uh, iesniegti grozījumi vai apstrīdēti, tātad eh, nekāds apstrīdējums nebija tam, ka mums jādod piekrišana šādas, nu, šāda nolīguma slēgšanai. 30 kompromisa grozījumi pamato, pamatojoties uz 147 grozījumiem, kas tika iesniegti par ziņojumu, tālāk 11 grozījumi vēl arī no Inta komitejas. Jākons arī kundze jums kā referentē tūlīt vārds. Lūdzu. Lielas paldies, ka devāt man vārdu priekšēdētāji. Sākotnējiem ziņojumam bija 147 grozījumi, tieši tā kā jūs priekšādātāji teicāt. Lielākā daļa šo grozījumu atspoguļoja jautājumus un bažas, kas, eh, ko, bažas, ko paut, tā pauda nu pat arī iepriekšējās debatēs. Papildus ārpolitikas jautājumiem daudz grozījumu skāra uh, Eh, konkrētas problēmas attiecībā uz pamatbrīvībām un cilvēktiesībām Kazahstānā. Vēlos uzsvērt, ka parlaments gaida, lai Kazahstāna parāda vēlēšanos virzīties uz priekšu pie pamatiesību un cilvēktiesību mm, veicināšanas jautājumiem, un viņiem ir jāatbrīvo aktīvisti un arodbiedrību vadītāji kas tikuši aizturēti un ir cietumos. Iesniegšu attiecīgi arī mutisku grozījumu par ceturto kompromisa grozījumu, jo šeit ir fakti par laimi mainījušies. Mēs esam dzirdējuši, ka četri no šiem aktīvistiem ir atbrīvoti jau šobrīd, un par to tiešām priecājamies. Gribu teikt paldies ēnu referentiem, kolēģiem par ļoti lielisko sadarbību. Un kā jau priekšādātājs teica, balsojums būs rīt no rīta gan par piekrišanas došanu, gan par attiecīgo rezolūciju. Paldies! Es paldies, saka priekšādātās Jakons Ārī kundzei. Kas vēlas izteikties? Tautas partijas vārdā Kukankungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies referentei par to veidu, kādā viņa vadīja darbu pie šī ziņojuma, un paldies ēnu referentiem par lielisko sadarbību. Mums tiešām bija ļoti auglīga ēnu referenta tikšanās pagājušā nedēļa, un priecājos, ka arī manas grupas lielākā daļa piezīme tika ņemtas vērā iestrādātas ziņojumā. Svarīgākais jautājums, mūsuprāt, bija dot skaidru zīmi, ka mēs piekrītam šāda veida nolīguma sarunu slēgšanai, un tas nozīmētu pozitīvu tendence arī no Kazahstānas puses attiecībā uz sadarbību ar ES. Es domāju, ka šim partnerības un sadarbības nolīgumam vajadzētu mm, nogludināt ceļu tālākām padziļinātām attiecībām starp ES un Kazahstānu arī tirniecības jomā jāsaprot, cik ļoti ES ir svarīga Kazahstānai. Mm, mēs esam faktiski pirmais svarīgākais investīciju un tirniecības partners šai valstī un spēlējam būtisku lomu Kazahijas e, ekonomikas daudzveidošanā. Arī starptautiskā ziņā šī valsts spēlē ar vien nozīmīgāku un redzamāku lomu, tā ir vadošā valsts, piemēram, kodola atbruņošanās jomā. Turklāt reģionē tā ir viens no svarīgākiem spēlētājiem. Mums vajadzētu mudināt Kazahstānas tālāku konstruktīvas lomas spēlēšanu šai jomā. Pastāv vispārīgi rakstura bažas, ko paužam attiecīgajā rezolūcijā, atti respektīvi tur runājam par to, cik eh, nu, pastāv bažas par pamatu brīvību ierobežošanu šajā reģionā un valstī. Aicinām turklāt viņus arī īstenot rekomendācijas, ko izstrādājas Venēcijas komisija un eh, Eiropas padomas standartu piemērošanu tiesību sistēmā. Vispārīgi runājot, uh, Šeit runājam par dažādu veidu trūkumiem un mudinām Kazahstānu atbilstīgajos gadījumos virzīties uz priekšu līdzsvarotā veidā, tāpēc gribētu lūgt jūs visu atbalstu šim eh, jāvārdam un arī dzenas rezolūcijai. Paldies Kukana kungam. Nākamais un pēdējais runātājs - Buhner kungs. Paldies. Paldies arī referentei. Es domāju, ka viņa ir ļoti labu tādu pozīciju izvēlējušies strādājot pie tik sarežģīta jautājuma. Un ja papildinu iepriekšējo runātāju, jāsaka, ka tā mums ir ļoti strateģiski svarīga valsts, tādēļ ir jāizveido ciešāks attiecības ar to. Bet, protams, situācija joprojām ir visai piņķerīga. Jā, tas, kas notiek ekonomiska, ekonomiskajā plāksnē, nu, e, īstenībā cilvēktiesību situācija iepaliek un NV 2016. gadā no janvāra līdz novembrim ir e, atkal reģistrēti uh, 136 uh, aizturēšanas un spīdzināšanas gadījumi. Cilvēki tiek um, aizturēti, ieslodzīti tikai tādēļ, ka viņi varbūt ir piedalījušies mierīgās uh, demonstrācijās. Un diviem politiskiem ieslodzītajiem, kas nav pielietojuši nekādu vardarbību, ir Eh, piespriesti pieci gadi eh, cietumā, jo viņi, piemēram, Facebook vai kaut kur citur internetā atļāvās kritizēt valdību. Protams, saikne ar Kazahstānu ir ļoti svarīga, bet mums noteikti ir jābūt piesardzīgiem, mums nevajadzētu uh, uzreiz mest uz galda visus trumpjus, jo ir jāpadomā par attīstības ietekmēšanu un veicināšanu. Paldies! Dank, Lies, paldies Buhner kungam par jūsu uzstāšanos. Vēl divi runātāji, bet līdz ar to runātājs Anukas Slēkšus, pirms Tanakuks, pēc tam Pēdikungs. Paldies priekšādā arī mana grupa atbalstīs šo ziņojumu ko sagatavojas Borelīkungs, es domāju, ļoti labi sagatavotas ziņojums. Nu, interesantā kārtā, nu, protams, tas zināmā mērā liecina arī par to, cik ilgi esmu bijis šai parlamentā, jo atceros vēl laiku, kad strādājām pie austrumu partnerības un kaimiņa attiecību politikas ziņojumu, es toreiz ierosināju. Eh, Kazahstānu uzskatīt par iespējamu kandidātu šādas sastastus saņemšanai. Uh, jo geogrāfiski Eiropā daļa no Kazahstānas priešām arī ietilpst mm, Eiropā. Kazahstāna, protams, ir milzīga valsts ar daudz dabas resursiem, bet vienlaikus tā ir arī ļoti veiksmīgs modelis mierīgai, labklājīgai līdzās pastāvēšanai starp musulmaņiem, kristiešiem un citām minoritātēm, gan etniskām, gan valodu, gan reliģi, reliģiju minoritātēm. Tas tiešām ir veiksmīgi tā daļa, varbūt tāda no padomju mantojuma. Daudzos, daudzos veidos Kazahstāna, no Kazahstānas daudz ko varētu mācīties mēs šeit rietumos par to, kā īstenot integrāciju, kā sadzīvot dažādām kultūrām, reliģiskām kopienām, arī pašu dalību valstīs. Un šai ziņā, manuprāt, Mums tiešām nepieciešams padot roku, Kazahstānai palīdzīgu roku, uh, um, konstatēt, ko visu viņi ir panākoši gadu gaitā, veidojot šādas harmoniskas attiecības, vienlaikus nenonākot pie radikalizācijas. Nu, piemēram, blakus valstis nebūtu nav tik līdzīgas šādā piemēra. Cilvēktiesības, protams, ir joprojām problemātisks jautājums, kā jau tika runāts īpaši darba ņēmē tiesības, tāpat augstā mērā, jā, lielā mērā jācīnās pret korumpētību, bet, nu, to visu liekot pie malas, tomēr jāsaka, Kazahstāna tiešām ir vienkārši izcils piemērs. Uh, par ko varam, uh, no kā varam mācīties. Esmu gadiem teik, teicis, ka šī valsts, uh, šo valsti gaida labklājīga nākotne, un arī šī Eirāzijas ekonomiskā savienība un sadarbība ar Krieviju viņiem ir svarīga, bet šis nolīgums katrā ziņā varbūt arī palīdzēs spēlt, spērt valstī soli priekšā uz viņas centieniem iestāties PTO neatkarīgi no tā, kas notiek šai Eirāzijas ekonomikas savienībā. Tātad tā ir mums ļoti veiksmi liederīgs partners, tāds kā buferzona starp mums un Krieviju, arī tirzniecības un investīciju attiecību jomā. Paldies Čārzam Tanukam, Tomas Paets lūdzu. Paldies, kurā tie kolēģi, arī Alde grupa atbalsta šo ziņojumu. Domājam, ka te rasts atbilstīgs līdzsvars no vienas puses starp mūsu vēlmi veidot tālāk politiskas un ekonomikas attiecības ar Kazahstānu, no otras puses mūsu atbalstu cilvēktiesībām un vēlmi panākt politieslodzīto atbrīvošanu. Eiropas parlaments, protams, šai ziņā saskata joprojām problēmas. Bet piekrītu, ka, ja salīdzinām Kazahstānu ar virkni citu valstu šajā reģionā un to attiecībām ar ES, tad Kazahstāns un ES attiecības attīstās atbilstīgi, labi. Abas puses ir acīm redzami interesētas šādās attiecībās un notikumu virziena, kaz, virzība Kazahstānā, tīpaši ekonomikas jomā, ir ļoti pozitīva. Tāpat laikā Atkārtot gribu uzsvērt to, cik svarīgi arī es Kazahstānas attiecībās um, atcerēties par cilvēktiesībām. Šai ziņojuma projektā iekļaut arī virkne vārdu, bet, nu, diemžēl, protams, ir jau vēl daudz vairāk cilvēku, par kuriem runā cilvēktiesību organizācijas, par ko esam nobažījušies, nu, piemēram, arotbiedrību pārstāvji, kas notiesāti šai valstī. Un tāpēc šai ziņojumā iekļautie vārdi, protams, nav, te netiek uzskatīti pilnīgi visi, kas uh, ir cīnījušies par cilvēktiesībām, kas ir aizturēti. Bet, nu, kopsavilkumā ceru, ka arī Kazahstāna šo ziņojumu redzēs un redzēs Eiropas Savienības gatavību virzīties uz priekšu ar attiecību tālāku attīstīšanu. Tā ir arī tāda labās gribas tāds pierādījis žests no mūsu puses un cerams tā attiecīgi rīso, rīkosies risinot cilvēktiesību jautājums, risinot, eh, kliedējot mūsu bažas, tādējādi pozitīvi rēģējot uz mūsu teikto, rēģējot strauji, pārliecinoši eh, šai ziņā. Paldies! Lielas paldies, Paitkungs! Vai vēl kādi komentāri no jūsu puses? Nē? Ļoti labi, vai referentam, kas sakāms? Nē, ļoti labi. Balsojums notiks rīt, un plenāra saidē balsojums visdrīzāk novembrī. Liels paldies! Tālāk pārējam pie desmitā darba kārtības punkta. Vai Vīganda kungs ir ceļā pie mums? Nu, Vīganda kunga vēl nav klāt, nu tad nav nekādas jēgas sakt par šo punktu runāt pagaidām. Nu, varbūt pāris minūtes nogaidīsim, Labāk būtu, ja jūs, kolēģi, paliktu tepat zālē. Un, arī, un gribētu arī atgādināt, ka desmito darba kārtības punktu skatīsim aiz slēgtām durvīm, respektīvi tie, kuriem šeit nav tiesība atrasties, tiem lūkšu doties prom. Jums, lūk, ir iespēja, nu, tieši šobrīd taupa arī atstāt.